svarīgas Eiropā, tās arī uh, dara ļoti svarīgu likumdošanas darbu, jāparūpējas arī par uzņēmē darbības veicināšanu un uh, eh, sociāla-ekonomiskās situācijas stabilizāciju. Jārūpējas eh, par um, Eiropas Savienības likumdošanas labu īstenošanu, atbilstošu interpretāciju un, eh, ja eh, tas netiek darīts, tad, protams, ir jāpadomā par sankciju mehānismu. Eiropas Savienībai ir jārīkojas saskaņoti, ir jācīnās pret klimatu pārmaiņām, jāveicina miers visā pasaulē. Un uh, tagad gribētu pieminēt arī Eiropas parlamentu. Mēs pārstāvam vairāk kā 500 miljonus Eiropas Savienības uh, vīriešu un sieviešu, uh, kas ir balsojuši par mums. Mēs esam. Uh, ar likumdošanas uh, pilnvarām, un uh, vēl lielāks mūsu pienākums ir citu institūciju budžeta tāmes kontrole, demokrātiskā kontrole, un viss uh, tas, ko mēs darām. Eh, nebūtu iespējams, eh, ja mēs eh, neatvēlētu šiem centieniem pietiekam daudz naudas. Mēs nevaram visu laiku šo operatīvajiem izdevumiem atvēlēto budžetu saīsināt. Ir jāparūpēs, lai padome ņemtu vērā mūsu prioritātes un ceru, ka viņi uh, ieklausīsies mūsos un nevajadzētu arī uh, šo parlamenta budžetu atstāt uz pēdējo brīdi, lai uh, mums nebūtu vairs nekādus, nekādu manevrēšanas iespēju. Paldies! Nu, tā kā Homērs kundzei bija vēl citā sēdē jābūt, mēs uh, mainījām runātāju secību, bet tagad viņa ir ieradusies. Lūdzu, Homērs kundze. Jā, paldies! Eh, Priekšstādātāja konferencē mēs tikāmies ar Somijas prezidentūru, un tur darbojās arī budžeta eh, komitejas priekšstādātāji, tātad arī es biju klātesošs. Bet tagad eh, ķeramies pie budžeta. 2020. gada budžetam esam nosprauduši skaidrs prioritātes. Pirmām kārtām vēlamies uh, cīnīties pret klimata pārmaiņām, darot to ar konkrētu pasākumu ieviešanu. It sevišķi zinātnes un izpētes jomā esam pievērsuši uzmanību inovācijām, novatorismam, lai varētu cīnīties pret tiem pārbaudījumiem, ar kuriem līdz šim nesam pietiekam labi tikuši galā. Vēlamies radīt jaunu veidu darba vietas, būt konkurētspējīgāki uh, šajā globālajā pasaulē. Un Mēs nedrīkstam pieļaut tādas politikas ieviešanu, kas nāktu uh, par ļaunu uh, gan mūsu ekoloģijai, gan ekonomikai. Otram kārtām mēs vēlamies palīdzēt jauniešiem visā Eiropas kontinentā. Ir jāatbalsta tie, kas dzīvo valstīs ar vāju konjunktūru, piemēram, kur ir aptuveni 40% jauniešu bezdarba. Mēs vēlamies raidīt pareizo signālu, mēs vēlamies veicināt, atbalstīt uh, jauniešu garantijas iniciatīvu un vēlamies turpināt arī studentu apmaiņu ar Erasmus Plus programmas palīdzību un turpināt finansēt šīs interrail biļetes jauniešu jauniešiem līdz 18 gadu vecumam, lai viņi var uh, arī iepazīt citas valstis, to kultūras un iedzīvotājus. Neaizmirsīsim arī digitalizāciju un uh, tās lomu medicīnā, uh, cīņā pret smagām slimībām, tādām kā vēzi un citām. Mums ir jārunā par šiem būtiskajiem jautājumiem, būtiskajiem tematiem, kas ir tik svarīgi Eiropas Savienības pilsoņiem un atbilstoši ir tātad jāfinansē tam veltītās politikas jomas. Jārunā arī par vēl vienu svarīgu prioritāti, proti drošību. Pēdējo divu, trīs uh, nedēļu laikā esam atkal piedzīvojuši vairākus uzbrukumus, un jāsaka, ka mēs nedrīkstam taupīt uz drošības rēķina dalību valstīm kopīgi ar uh, ES institūcijām ir labāk jākoordinē savu darbību, ir jācīnās pret uh, organizēto noziedzību, pret pārobežu noziedzību, un EPOL līdz ar to ir uh, jāatvēl pietiekami daudz līdzekļu. Līdz šim piedāvātie līdzekļi nav pietiekami mūsu acīs, ir jāpiešķir vairāk. Ja vēlamies, lai EPOL pat tiešām varētu aktīvi cīnīties kaut vai pret PVN krāpniecību, tad uh, šai struktūrai ir jāpelēc tam attiecīgie līdzekļi, lai mēs beidzot varam uh, pielikt pielikt punktu tam, ka 50 līdz 100 miljārdi eiro aiziet secen valstu kasēm, jo tie netiek nomaksāti PVN. Tādēļ mums ir jāpiešķir vairāk finansējuma EPOLu. Tiek uh, parla, tiek no parlamenta pieprasīta piesardzība, bet eh, kur tad bija padomas piesardzība, ka tā vēlējās eh, šo budžetu samazināt par vairākiem miljoniem? Ja runājam arī par migrantu un patvērumu meklētāju uzņemšanu, arī šiem mērķiem ir nepieciešams pietiekam daudz naudas. Attīstības palīdzība arī ir ļoti būtiska politikas joma. Mums ir jāpiedāvā jauns iespējas šiem cilvēkiem, jāsniedz komunitārā palīdzība, tad, kad tas ir nepieciešams. Nu, kas kas tagad notiek Ziemeļsīrijā, arī tur ir jāievieš uh, stabilizējuši pasākumi. Mums ir jādara kaut kas lietas labā. Un padomes uh, tāme uh, nav pietiekama visiem šiem mērķiem. Mums jādomā ne tikai par humanitāriem aspektiem, bet arī par klimata, vides un sociālajiem aspektiem. Ir jādomā, lai cilvēkiem būtu kaut vismaz kaut kādas perspektīvas pašiem savā dzimtenē, lai viņi neizvēlētos doties prom no nav tās. Un lūk, tā visa pamatā ir arī attīstības palīdzība. Dargā padome, es patiešām vēlos, lai jūs sākt ar mums sarunāties. Dargā prezidentūra, nu, ja mēs aiziesim vienkārši kafiju kopā iedzert, tas eh, neko nedos, ja mēs nerunājam par lietas būtību. Es piekrītu uh, kolēģei uh, Rubialu kundzei, nu runājiet ar mums skaidru valodu, mēs neesam joprojām nu, neko tādu dzirdējuši, un es negribu, lai viss mums tiktu likts uh, priekšā pēdējā vakarā pirms Eiropadomes, nu tad jau būs par vēlu. Lūdzu, ņemiet vērā to, ko nu mums sagaida pilsoņu un pilsonis. Paldies, Holmērs kundze! Jūs nu pat jau pieminējāt padomi, nu tad dodu vārdu Tilikainen kungam. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Godātie deputāti, komisāri Otinger, dāmas un kungi. Man ir gods šodien piedalīties Eiropas parlamenta debatēs par Eiropas Savienības budžeta projektu 2020. finanšu gadā. Mums jau bija iespēja apmainīties ar domām par šo svarīgo tēmu 18. septembrī, kad iepazīstināju jūs ar padomus nostāju šajā jautājumā. Tajā tikšanās reizē es pasvītroju, ka mums ir nepieciešams budžets, kas dod Eiropā ir pievienoto vērtību un nodrošina taustāms rezultātus mūsu pilsoņiem. Tajā pat laikā mums ir nepieciešams noteikt izdevumu prioritātes, kas ļautu sasniegt kopīgos mērķus. Man ir prieks konstatēt, ka Eiropas parlamentam un padomēji E, ir e, vienas un tās pašas prioritātes attiecībā uz nākamā gada budžetu. Tās ietver izaugsme, nodarbinātību un inovācijas, kā arī uh, migrācijas jautājumu risināšanu, klimata pārmaiņu jautājumu risināšanu un atbalsts sniegšanu jauniem cilvēkiem. Atšķirīgais ir uh, tas, uh, ko mēs uzskatām par pienācīgu un atbilstošu finansējumu līmeni katrai no šīm prioritātēm. Pilsoņi augst vērtē uh, publiskos pakalpojumus un preces, kas tiek finansēti no Eiropas Savienības budžeta, bet tajā pat laikā jāatceras, uh, ka šie paši iedzīvotāji, kā nodokļu maksātāji, uh, vēlas, lai mēs būtu ļoti apdomīgi attiecībā uz izdevumu plānošanu. Un es esmu pārliecināts, ka, ja Eiropas parlamentu grozījumi tiks uh, saprātīgi integrēti nākamā gada budžeta projektā, tad tas eh, varētu palielināt GNI nākamajā gadā par 9,9%. Eiropas Savienības padomu vienmēr vadās uh, pēc striktas uh, budžeta disciplīnas principa, uh, gan uh, iekšējā, gan starptautiskajā perspektīvā raugoties, uh, mēs varam teikt, ka uh, mēs. Mm, esam lielu izaicinājumu priekšā. Um, notiek klimata pārmaiņas, ekonomikas attīstība bieži ir neparedzama, ir uh, augsta līmeņa eh, starptautiskā spriedze, un tādēļ nākamā gada budžetam ir jābūt realistiskam, tajā pat laikā ir eh, jāparedz rezerves neprecētajiem gadījumiem. Padome uzskata, ka 2020. Eh, gadam ir jāpieaug pār 1 miljārdu eiro, salīdzinām ar iepriekšējo gadu. Dāmas un kungi! Ļaujiet man izteikt provizorus komentārus attiecībā uz jūsu ierosinātajiem uh, grozījumiem, par kuriem, balsosim, par kuriem jūs balsosiet rīt. Atsevišķās kategorijās Eiropas parlaments ierosina būtisku finansējumu palielinājumu uh, vairākām programmām un projektiem. Daži uh, no šiem priekšlikumiem pārsniedz ne tikai atvēlētos asignējums nākamā gada budžetām, bet pat pārsniedz DFS griestus. Mums vajadzētu ņemt vērā reālās vajadzības un absorpcijas kapacitāti. Šogad šī plaisa ir daudz lielāka nekā iepriekšējos gados - 4,2 miljārdi eiro saistību apropriācijās un 6 miljārdi eiro maksājumos. Tajā pat laikā es esmu pārliecināts, ka strādājot kopā mums izdosies šo plaisu pārvarēt un panākt vienošanos par uh, nākamā gada budžetu. Un liels paldies par uzmanību, dāmas un kungi! Danke, ministra! Paldies, ministra kungs! Un tagad vēlos pie mums sveikt komisāru Ettingera kungu un eh, dot viņam vārdu. Verehrte Frau Cienītā priekšsādātājs kundze, dāmas un kungi deputāti, Tilikainen kungs, dāmas un kungi deputāti. Sākumā vēlējos pateikties abām līdzreferentēm Rubiela kundzei un Holmējers kundzei un vēlējos arī eh, paust cieņu par patiešām tādu augstas raudzes sagatavotu budžeta uzmetumu, kas tāpis sadarbojoties eh, vairākām eh, komitejām un atspoguļo parlamenta prioritātes. Parlaments, padome un komisija vienojušās par vienām un tām pašām prioritātēm. Pirmām kārtām izaugsme, darba uh, vietas, konkurētspējas veicināšana, klimata, um, vides politika, jauniešu um, atbalsts un arī uh, labāka migrācijas pārvaldība. ja ir kādas atšķirības starp institūcijām raugoties uz budžetu, tad tās attiecas uz atvēlētajām summām vairākām politikas jomām. Uh, Parlaments eh, piedāvā par 2,7 miljardiem paaugstināt budžetu, bet eh, padome attiecībā uz saistību apropriācijām vēlas eh, šo summu samazināt par pusotru miljārdu. Es Esmu labprāt gatavs iesaistīties sarunās eh, par to, vai ir nepieciešams budžetu paaugstināt vai tieši pretēji pazemināt. Esmu gatavs iesaistīties lietišķās diskusijās, kā tāds eh, vidutājs, eh, domā, ieklausoties gan padomēs argumentos, gan arī parlamenta paustajos 4,2 miljārdu atšķirība ir visai ievērojama. Nu, tas gan nenozīmē, ka par katru cenu radīsies vairāk grūtību uh, līdzekļu apgūšanas posmā, bet nu, varētu būt tā, ka, nākamā, ka novembrī situācija kļūs sarežģītāka. Un at, uh, Vēl sarežģītāk tas viss kļūst tad, ja apvienotā karaliste izstātos eh, bez vienošanās no Eiropas Savienības. Tātad mums nevajadzētu arī pārāk augstas cerības likt uz šo 2020. gada budžetu. Un kas tad notiks, ja eh, apvienotā karaliste izstāsies bez vienošanās vai arī, ja būs eh, pagarinājums? Uh, Tas, protams, viss atstās um, ietekmi arī uz budžetu, un tas būs jāņem vērā arī atbilstošajiem referentiem. Es, protams, ļoti augsti vēr, vērtēju jūsu gatavību iziet uz kompromisiem un mēs līdz eh, novembra eh, beigām darīsim visu iespējamo, lai varētu panākt vienošanos, lai varētu atkal atjaunot Eiropas eh, gatavību rīkoties. Kuri tad būs galvenie strīdu sāboli, runājot par 2020. gada budžetu? Runājot par atsevišķām programmām un pasākumiem, parlaments piedāvā krietni lielāku finansējumu nekā tas ir uh, piedāvāts padomes uh, uzmetumā. Mēs to ļoti labi varam izprast, bet tomēr uh, vajadzētu arī izmantot vēso saprātu. Ja mēs tagad jau pilnībā izmantosim, izsmelsim visas maržas, tad nākamā gada laikā mums nebūs pietiekami daudz fleksibilitātes finansējuma izmantošanā. Un kas tad, ja notiks kaut kas neparedzēts, piemēram, jauni izaicinājumi migrācijas jomā vai kaut kas cits, uz ko vajadzēs reaģēt, tajā skaitā arī finansiāli. Mums ir jādomā par. Uh, Uh, maržu atstāšanu par uh, rezerves līdzekļiem. Tātad mēs tos nevaram pilnībā izsmelt, jo tad mēs nebūsim gatavi pietiekam ātri reaģēt uz kaut ko neparedzētu. Padome ir piedāvājis samazināt līdzekļus tādām programmām kā apvārsnes 2020, Connecting Europe Instruments un Kosme. Jā, es saprotu, ka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 oponējat pret to. Jā, es domāju, ka šīs trīs programmas ir ļoti būtisks, it sevišķi tagad, kad mēs piedzīvojam tādu ekonomisko stagnāciju daudzās dalību valstīs, un mēs esam arī iepalikuši šajā inovācijas sacensībā, esam palikuši aiz Ķīnas un ASV, un it sevišķi šajā digitālajā laikmetā mums ir jāsadarbojas vēl vairāk tieši izpēc jomā, vai tieši šajās trīs programmās akurāt vajadzēja samazināt līdzekļus līdzekļus, ja runājam par izpēti, infrastruktūru un MVU, tas man nešķiet pārāk argumentēti. Tas ir patiešām aplami. Mēs tātad um, rūpīgi izanalizēsim visas šīs iespējamās rezerves, un ja, piemēram, kādā jomā mums tās liksies nepamatots, tad to mēs arī attiecīgi paziņosim un mums ir jāsaprot, kurus projektus tad praksē varēs pietiekami labi īstenot. Vēl kāds jūtīgs punkts varētu būt uh, budžeta um, procedūras 15. pāns, 3. punkts. Jūs noteikti to atminēsieties. Iepriekšējās reizes jau budžeta konsultāciju laikā, samierinošanās procedūras laikā komisija sagatavoja priekšlikumus, lai varētu uh, īstenot vairākus uh, līdzekļu pārnesumus, piemēram, izpētes jomā. Un padome savulaik bija pārsteigta, jā, tas arī bija visai pārsteidzoši, un šādi pārnesumi tika piedāvāti jau māja mēnesī, un Esmu daudzus gadus strādājis arī Vācijā, reģionālajā politikā, un es zinu, ko nozīmē šie līdzekļu pārnesumi, ka, piemēram, neizmantoti līdzekļi tiek izmantoti vēlāk kādiem nākotnes projektiem. Šādu procedūru pazīstu ļoti labi un budžeta procedūras ietvaros eh, tā ir izmantot un atzīta. Un tā tad šeit ir īpaša juridiskā bāze, kas atļauj attiecīgi rīkoties. Tādēļ es lūgtu padomi eh, ieklausīties mūsos. Jā, mēs varam eh, strīdēties par instrumentam atvēloto līdzekļu daudzumu, bet to noraidīt vispār, es domāju, ka nav attaisnojami. Runājot eh, par nodarbinātības iniciatīvu, parlaments piedāvā jauniešiem atvēlēt par 61 miljonu eiro vairāk, un, protams, eh, tas ir ļoti būtisks pasākums, lai mēs varētu labāk jauniešus integrēt eh, darba tirgū, bet mēs uzskatām, ka šis, šī summa īsti neatbilst patiesībā, eh, patiesajām vajadzībām. Tā ir pārāk augsta un konsultāciju laikā kopā ar dalību valstīm mēs arī eh, vienosimies, kādas tad ir īstās vajadzības. Ja mēs runājam par migrācijas pārvaldību, arī tas ir uh, ļoti būtisks politiskais uzdevums. Mums jārunā par dažādu pasākumu finansējumu, par ārējo robežu aizsardzību un dalību valstīm līdzekļi ir nepieciešami. Un ja mēs runājam par rezervēm nākotnē, ja tās tiek izsmeltas, tad mēs neesam pietiekami rīcības spējīgi. Pēdējo dienu laikā esam pārliecinājušies par to, It sevišķi raugoties uz uh, Turcijā un Sīrijā notiekošo, ka Eiropas Savienība uh, vajadzētu būt iespējā rīkoties nekavējoties, ja runājam par finansējumu. Un ja runājam par uh, Turcijas pirmsiestājas palīdzību, visi domāju, esam vienisprātis, ka Ankaras Valdības politika un prezidenta retorika ir patiešām jākritizē. Tādēļ mans priekšlikums izklausās šādi. Diskutēsim tikai par tādiem projektiem un tos arī finansēsim, kas atbilst mūsu vērtību skalai ko uh, arī labvēlīgi, kas nāks par labu pilsoniskai sabiedrībai Turcijā, NVO, demokrātijai, tiesiskumam būtu labi uh, finansēt tikai tādas programmas, kas atbilst mūsu vērtību sistēmai, mūsu izpratnē par visu to. Un tas tad arī būtu jāatbalsta nākamā gadā finansiāli. Mums nevajadzētu samazināt līdzekļus šajā jomā, un tas ir katrā ziņā mūsu strateģiskajās interesēs. Un, ja būs daudz līdzekļu rezervē, tad mēs varēsim, tad eh, tas līdzekļu aktivizācija padarīs krietni sarežģītāku. Un gribēju arī pateikt, ka turpmāk mums ir uh, jārunā par budžeta grozījumiem, par uh, saistījumu palielināšanu par 16 miljoniem un maksājumu samazināšanu par 4,4 miljoniem. Mums ir, protams, arī jāatvēl pietiekam daudz līdzekļu lauksaimniecības politikai. Tur uh, ir bijuši jauni likumi šajā jomā un, protams, Mums ir jādomā arī par uh, inovāciju veicināšanu lauksaimniecībā, jādomā par uh, ārlietu uh, dienesta darbību un arī ES līza aģentūru. Dārgie kolēģi! no parlamenta, no padomes, domāju, ka tieši šobrīd Ņemot vērā apvienotās karalistes plānoto izstāju no Eiropas Savienības, šīs komisijas pēdējo darba nedēļu laikā mums vajadzētu paredzētajā laikā vienoties par budžetu un tādā veidā jau mūsu pilsoņiem demonstrēt, ka esam rīcības spējīgi un darīt to jau novembra vidū. Tas pierādīs, ka esam gatavi iziet uz kompromisiem, un komisija katrā ziņā ir gatava to darīt, un es ceru, ka padomu un parlaments tāpat. Un uh, tagad jau ar nepacietību gaidu konsultācijas uh, novembrī. Un uh, liels paldies par jūsu uzmanību. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Paldies, komisār kungs. Tagad uzstāsies runātāju komiteju vārdā. Gālēra kungu, kas pārstāv ārlietu komiteju, pagaidām vēl zālē neredz. Nu, varbūt viņš kaut kur citur tagad atrodas. Ja Gālēra kungs joprojām nav ieradies, tad došu vārdu Fan Bremtas kundzei, kas pārstāv Startautiskās tirdzniecības komiteju. Jūs uh, varat prezentēt savas komitejas atzinumu vienas minūtes laikā un lūkšu arī kolēģus būt disciplinētākiem. Yes. No, it's working. Thank you. Thank you very much. Thank you. Paldies, priekšsādātāja. Ja runājam par starptautisko tirdzniecību, tad tirdzniecības nolīgumu īstenošana ir ļoti svarīga, it īpaši, lai um, īstenotu ilgtspējīgās attīstības sadaļu šajos līgumos. Bet bez pietiekama finansējuma um, tie būs tikai vārdi bez seguma. Ja runājam par cīņu pret bērndarbu izmantošanu, cīņu pret klimatu pārmaiņām, uh, par cilvēktiesību ievērošanu, Un tā tālāk, tad ir nepieciešams tirdzniecības līgumu tekstus regulāri pārbaudīt un sekot eh, to normu ieviešanai un īstenošanai. Un tādēļ ļoti svarīgas ir eh, šīs darba grupas uz vietas, kas seko eh, normu īstenošanai. Laikā, kad Pasaules tirdzniecības organizācija cieši no. Um, uzbrukumiem tai un uh, patvaļas tirdzniecības jomā, tad es domāju, mums ir jānodrošina vajadzīgais atbalsts. Uh, tādēļ mums ir žēl, ka mūsu grozījumi gan attiecībā uz vietējām konsultatīvajām grupām, gan uz uh, PTO um, īpašo konsultatīvo padomu netik ņemt vērā. Paldies! Um, tālāk. Um, došu uh, vārdu kolēģei Korinai Kreco no budžeta kontrolas uh, komitejas. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. 2020. finanšu gada budžets ir uh, pēdējais patreizējā daudzgadu finanšu schēmā. Uh, Un e, šī budžeta galvenais mērķis, protams, ir e, turpināt iesāktās programmas un e, veidot pamatu un bāzi tām programmām, kas tiks sākts īstenot 2021. gadā. Ja runājam par budžetu komitejas ierosinātajiem grozījumiem, tad tie uh, skar uh, Uh, operatīvos izdevumus, tāpat arī ziņojums par Eiropas Savienības līdzekļu izmantošanu, uh, migrācijas un finanšu instrumentiem, struktūra fondiem, kā arī resursi, kas paredzēti Eiropas uh, prokuratūrai. Gribētu izmantot šo iespēju un lūgt priekšsēdētāju atvēlēt man nedaudz vairāk uzstāšanās laiku. Vēlos pateikties komisāram Otingeram par sadarbību veidojot daudzgadu finanšu schēmu gadiem un gatavojot eh, šīs nākamā finanšu daudzgadu finanšu periodu budžetu. Bet, eh, diemžēl, daudzas programmas cieši no krīzes Eiropā, kā piemēram Erasmus programmu, gribētu aicināt Somijas prezidentūru pielikt eh, pūles šī budžeta pienācīgai sagatavošanai. Paldies! Paldies! Tālāk ekonomikas un monetāro lietu komitejas eh, vārdā Murešāna kungs lūdzu. Much, Paldies, priekšsēdētāja komisāra kungs, ministra kungs. 2020. gads ir uh, pēdējais patreizējā daudzgadu finanšu uh, schēmā, un ir svarīgi, lai mums būtu pietiekami daudz resursu, lai Eiropas Savienība izpildītu savus saistības, savus solījumus, ko tā ir devusi. Un mēs visi esam redzējuši, ka Eiropas parlamenta vēlēšanās cilvēki ļoti aktīvi piedalās, jo viņi cer uz mūsu atbalstu jaunu darba vietu veidošanā, atbalstot jaunos cilvēkus, lauksaimniekus un to visu caur kohēzijas politiku. Es runāju Mm, ekonomikas un monetāro lietu komitejas vārdā. Un mēs sagaidām, ka būs pietiekām daudz resursu, lai veiktu investīcijas Eiropas Savienības ekonomikā, tāpat lai pabeigtu uh, vienotā kapitāla tirgus izveidošanu. Un, tā, un tādēļ ir ļoti svarīgi, lai būtu pietiekam daudz resursu tā saucamajam Junkera investīciju plānam. Un es nesaprotu, kādēļ. Uh, um, padome ierosina par 90 miljoniem eiro uh, samazināt finansējumu šim projektam. Eiropas parlaments nebalsos par tādu budžetu priekšlikumu, kas uh, paredz samazinājumu, jebkādu samazinājumu tā sauktomajam Junker investīciju plānām. Paldies, un tālāk uh, sociālo lietu komitejas vārdā kolēģe Duriša Nikolosova. Yes, thank you very much. Uh, I will speak. Paldies, es runāšu savā dzimtajā valodā, slovāku valodā. Runājot par nākošās gadas, eh, būt, nākošā gada budžetu uh, Empul komitejas vārdā, gribu minēt divas lietas. Pirmkārt, ir jāskatās uz struktūru fondiem un projektiem, ir jāmēra rezultāti, un otra prioritāte ir tāda, ka mums jāsāk koncentrēties uz eh, pievienoto vērtību. Ja, piemēram, dalībvalstīs ir problēma ar nodarbinātību, jo īpaši jauniešu nodarbinātību, mums ir ne tikai jāizveido jauna fonda, jādod jauna nauda, mums ir jārisina iemesli, jānovērš iemesli, kāpēc šie jaunieši ir bez darba. Mums arī ir jāizmanto daudz vairāk datu, jo ja mēs redzam, ka projektos, piemēram, cilvēki piedalās kaut kādā ātrā programmā, mēģinot pārkvalificēties. Un ja beigu beigās viņi neatrod darbu, tad viņi atkal nonāk savās dzimtajās vietās, dzimtajos ciemos. Un tas neatiecas tikai uz romiem, bet arī uz citiem. Mums ir jāatrod risinājumi, kas nodrošina sociālo iekļaušanu. Mēs nevaram vienkārši šīs marginalizētās kopienas atstāt uh, paši savā ziņā. Es nedomāju, ka mums ir tāda iespēja. Paldies! Vides sabiedrības veselības un uh, pārtikas drošuma vārdā. Kanfāna kungs, paldies, ministra kungs, komisāra kungs. Jāsaka, ka 20% uh, budžeta tēriņi uh, klimata mērķiem uh, Um, tā ir, uh, tās ir saistības, par kurām esam runājuši jau sen, bet ar to vien nepietiek. Mums ir nepieciešams daudz vairāk miljārdu, lai varētu klī, cīnīties pret klimata uh, pārmaiņām. Ir pat tiešām neatliekami rīkoties šajā jomā, ir aizvien vairāk jaunieši, kas arī protestē pret klimata pārmaiņām. Un mēs pieprasām par diviem miljardiem vairāk klimata uh, mērķiem šajā budžetā, lai tādā veidā varētu kaut nedaudz nedaudz pievien, pietuvieties tiem mērķiem. Ja mēs runājam par šo summu, tie ir 4 eiro no viena cilvēka Eiropā. Raugoties uz dabas katastrofām, uz jauniešu izmisumu, es gribu teikt, ka tas nav daudz. Mūsos neieklausās, bet mēs cīnīsimies, lai mēs varētu panākt šo budžeta kategorijas paaugstināšanu. Paldies! Paldies! Tagad uh, došu vārdu uh, Valijām kundzei no ITRE komitejas. Yes, thank you very much, uh, Chair. Valens kundze, kā ITRES komitejas priekšsēdētāji, es gribētu paust atbalstu kompromisu pakotnei, kas ietver arī daudzas uh, prioritātes, ar ko nāca klajā mūsu komiteja. Uh, Šis ir pēdējais daudzgada finanšu schēmas budžets, un mums ir jānodrošina, ka ir lielāka piešķīruma pētniecībai, infrastruktūrai, digitalizācijai, MBU, lai izveidotu ambiciozu satvaru jaunajam uh, plānam. Paldies komisāram Otingeram, ka mūs atbalstīja, jo ir pilnīgi skaidrs, ka ja gribam gūt panākums nākotnē, pētniecības programmas ir jāfinansē pašlaik var runāt par uh, apvāksni 2020 kosmi. Uh, nu, mums ir elastība šajās programmās pārdalīt neizmantotos līdzekļus, un mums tas ir jāizmanto pēc iespējas labāk. Un visbeidzot, Connecting Europe. Um, Tā ir tiešām sekmīga programma, kas ir vajadzīga infrastruktūrai, ļoti labi sasaucas ar investīciju plānu, rada pievienoto vērtību. Uh, Runājot par privāto un publisko finansējumu, es domāju, ka šī programma mums noteikti ir vajadzīga un tā ir uh, labi jāfinansē arī nākošajā gadā. Paldies! Paldies! Nākamā runātāja IMCO komitejas vārdā Hānas kundze. Als Rapporteur freue ich mich, dass der Haushalts... Kā referente es patiešām esmu gandarīta, ka budžeta komiteja ņēma vērā, ņēma vērā mūsu komitejas atzinumu. Vienotais tirgus ir Eiropas Savienības mugurkauls. Mēs kā patērētāji visi varam um, patiešām būt priecīgi, ka varam uh, paļauties uz vienotiem standartiem, un it īpaši mūsu MVU uh, ļoti daudz iegūst pateicoties vienotajam tirgum, tas ir uh, viņu dzīves eliksīrs. Mums ir jācīnās pret protekcionismu un jāparūpējas par godīgu konkurētspēju. Ir jāsamazina arī birokrātija, lai pakalpojumu kapitāls uh, darba ņēmēji varētu brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā. Un mums ir drosmīgāk jāinvestē digitāli digitālajā nākotnē. Digitalizācijai ir jābūt vienai no budžeta prioritātēm. Investīcijas vienotajā tirgu ir investīcijas Eiropas Savienības nākotnē. Paldies! Paldies! Freunda kungs uzstāsies transporta un tūrisma komitejas vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Št šķiet daži varbūt ir uh, aizmirstoši to, ka esam parakstījuši Parīzes klimata vienošanos un uh, transporta radītās emisijas, diemžēl, turpina pieaugt. Mums ir patiešām uh, kaut kas jādara, un ar šo budžetu mēs nevarēsim panākt nospraustos klimata mērķus. Kā mēs varam atrast alternatīvas dīzeļa, petrolējas un benzīna izmantošanai? Mēs nevaram cerēt uz kaut kādiem brīnumiem. Ja vēl vēlamies bez transporta sistēmas sabrūkšanas eh, panākt Parīzes eh, vienošanās mērķus, mums jau tagad ir jāinvestē, jau tagad jāgroza atbilstošie līkumi, ir jābūt drošākiem veloceliņiem, ir jābūt labākam sabiedriskajam transportam, ir jābūt vietējajiem vilcienu savienojumiem, eh, elektroakumulatoru uzlādes stacijām un tā tālāk. Jāsaka, pagadē, tagadējais budžeta uzmetums šīm prioritātēm, diemžēl, neatbilst. Paldies! Paldies! Un tagad Agri komitejas vārdā Dekāstro kungs. Presidente, komisārio, signor ministro, onorevoli kolēģi, il prossimo bilancio. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, deputāti, nākošam budžetam ir ambiciozs mērķis, proti panākt noteiktu reakciju uz Eiropas pilsoņu vajadzībām. Eiropas parlaments vēlas kvalitatīvas izmaiņas, lai mēs to varētu panākt, lai mums būtu tāds uh, pamats jaunās uh, eh, paaudzes programmām, politikām. Komisāri, mēs nedrīkstam aizmirst, eh, ka KAP ir ļoti nozīmīga loma, ja mēs runājam par Eiropas integrācijas projektu. Uh, Un mēs nepieņemsim, ka šeit tiek samazināti budžeta līdzekļi. Tieši pretēji mēs gribam, lai Eiropas Savienība izrāda solidaritāti ar attiecīgām nozarēm, jo šī nozare ir kritusi par upuri uh, tarifu cīņai. Un referenti jau arī atgādināja, ka mums ir vajadzīgas saistības, apņēmība, ka samierināšanās sarunās mēs stiprināsim visus pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai sekmētu mūsu projektu noietu, produktu noietu ārzemēs, lai kaut kā kompensētu to, ko mums nodarījusi ASV. Paldies! Tagad zilsaimniecības komitejas vārdā. Un Tjēdodē Augi Garkundze. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri! zivsaimniecības komitejā mēs zinām, ka nākošā gada budžetā nav nepieciešamie pasākumi zivsaimniecības nozarei. Mums ir nepieciešama ilgspēja, kopēja zivsaimniecības politika, lai mēs varētu sasniegt savus mērķus, bet budžeta tam nav. Mēs uzskatām, ka ir vajadzīga līdzsvarota pieeja starp vides prioritātēm un zivsaimniecības nozares ilgspēju. Mums ir jānodrošina piekrastes kopienu izdzīvošana, un efektīva zivsaimniecības politikas var pastāvēt tikai tad, ja mums ir konkrēti uzticami mērķi. Eiropas Savienības finansējums ir jāpalielina, lai šos mērķus varētu sasniegt, lai mēs varētu uzlabot, piemēram, zivju krājas novērtējums un varētu arī veikt uh, ietekmes uz vidi novērtējums un noteiktu arī ietekmi uz mūsu kopienām. Un šim mums ir vajadzīga ilgspējīga zivsainiecības politika. Un, protams, arī uh, budžets, kas uh, šiem te pasākumiem tiktu piešķirts 2020. gadā. Runājot uh, par lauksaimniecību, es domāju, ka ir tiešām jāpieliek patiesas pūles, lai uh, novērstu atkarību šajā sektorā. Paldies! Kultūras izglītības komitejas vārdā Komervērts kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, Luksemburgā notiks um, Eiropa padome, notiks padome šī um, šīs nedēļas beigās, lai vienotos par uh, budžetu. Un mums ir jādomā par uh, cilvēku labklājību, par eh, viņu interesēm visās politikas jomās, lai viņi varētu izmantot savu potenciālu un baudīt savus pamattiesības. Un pirmām kārtām eh, jādomā par brīvu piekļuvi vispārīgas nozīmes pakalpojumiem. Godātā padome Ja jūs pieņemsiet eh, šos secinājumus ceturtdien, vai jūs varēsiet eh, turpināt uh, Eh, demonstrēt, eh, ka joprojām cilvēku dzīve, viņu labklājība jums ir tik svarīga. Lūdzu, esiet konsekventi un dariet kaut ko lietas labā, ļaujiet investēt cilvēkos un uh, sabiedrības kohēzijā. Lūdzu, ņemiet vērā parlamentu pozīciju vairāk līdzekļu radošajai Eiropai, Erasmus Plus un pilsoņu Eiropai. Paldies! Dankeschön. Paldies! Nākamā runātāja uh, Lībe komitejas vārdā Delbo Korfield kundze. Oui, merci. En comité... Paldies, Libe komitejā uh, mēs strādājām efektīvi un nebija arī pārāk daudz viedokļu atšķirību. Visi ēnu referenti patiešām strādāja aktīvi, uh, lai varētu vienoties par uh, kopīgu viedokli. Un es gribētu balsot par tādu budžetu, kas arī atbalsta cilvēku glābšanu jūrā. Un tā ir humanitāra atbildība sniegt palīdzību cilvēkiem, kas atrodas dzīvības briesmās. Mēs nevaram šīs nevalstiskās organizācijas padarīt par noziedzniekiem. Un pirmo reizi plenāru sēdē nobalsojam par tādu budžeta pozīciju. Dalību valstīm ir jāuzņem sava atbildības daļa, lai cilvēki neturpinātu iet būvēt bojā uh, vidusjūrā, un mēs par to runājām šajā plenārsēžu zālē jau vairākas reizes. Un jāsaka, ka mums ir uh, jādomā arī par tām valstīm, kurās visvairāk migrantu ierodas, tā tad ir jābūt godīgākam slodzes sadalījumam. Uh, tā ir solidaritāte. Paldies! Paldies! Un tagad uh, AFCO komitejas vārdā uzstāsies Tajānī kungs. Fidanke, eh, komisāra Otinger. Grazie, Gunter, per il lavoro che. Paldies, komisāra, par izdarīto darbu. Par tos, paldies, ka strādājat kopā ar mums pēdējos desmit gadus. Esmu priecīgs, ka komi komisija ir palielinājusi piešķīrums uh, saziņai nākošā gada budžetā. Tomēr nesam priecīgi par to, ka padoma vēlas ierobežot šo budžetu. Padoma atkal atkāpjas atpakaļ tā neļauj mums uh, būvēt šo tiltu starp mums un Eiropas pilsoņiem un iestādēm ar Eiropas pilsoņiem. Mums ir jānodrošina mm, finansējums pārskatāmības reģistriem, lai būtu vairāk uh, starp institucionālās sadarbības. Tāpat ir vajadzīgas programmas, kas palīdz pilsoņiem iepazīties ar to, ko dara Eiropas iestādes. Mums arī ir nepieciešams pamatīgs uh, finansējums konferencē par Eiropas nākotni. Uh, tas nav tikai Eiropas komisijas uh, jautājums, tas ir visiem kopīgs jautājums. Ja mēs vēlamies Eiropas Savienībai nodrošināt politisku lomu, ir visā pasaulē šai konferencē ir jābūt sekmīgai. Paldies! Sieviešu tiesību un uh, dzimumu līdztiesības komitejas vārdā Fičgaraldas kundze. Paldies, gribēju pateikties referentiem par izdarīto darbu. Tas bija ļoti interesanti un intensīvi. Mēs uzklausījām daudzus plašus jautājumus no komisāra, no ministra. Nu, nevajadzētu domāt par to, ka dzimuma līdztiesība ir visnevien nenozīmīgākais jautājums salīdzinot ar citām komitejām. Es domāju, ka jāskatās uz to, kā šo te varētu iekļaut visu komiteju darbā un kā uz to būtu jāskatās visās komitejās. Šis ir pēdējais eh, daudzgadu finanšu schēmas gads, un mēs gatavojamies pārējai uz ietverošu Eiropu un ilgspējīgas attīstības mērķu un 2030. gada darba kārtības izpildi, kā manis pārstāvētās komitejas eh, priekšsēdētājas iesniedza vairākus grozījumus, un es gribētu redzēt, ka mums ir kaut kāds izmēģinājuma projekts eh, dzimumu līdztiesības jomā, kas tiktu pieņemts, ko es iesniedzu jo mums tiešām šie instrumenti ir vajadzīgi, lai mēs redzētu, lai mēs analizētu, kā šīs lietas tiek skatītas dažādos projektos. Mūsu uh, iesniegtie grozījumi ir tādi, ko atbalsta visi mūsu komiteja, un tie ir saistīti ar svarīgiem jautājumiem, piemēram, dzimumu vardarbība un uh, saistībā ar sievietēm un IT, jo mēs zinām, ka tur ir tiešām lielas atšķirības starp dzimumiem šajā nozarē, un tās lietas būtu jāskat tiešām nopietni. Uh, Es eh, rosinu vēlreiz izskatīt šos grozījumus un nodrošināt sadarbību, jo tie ir tādi kā marķieri, eh, proti tam, cik nopietni mēs izturamies pēc vienlīdzība. Jā, mēs šeit par to runājam, bet es domāju, ka mums šis darbs būtu arī jāturpina. Paldies! Tagad uh, grupu vārdā dosim vārdu deputātiem. Fernandeša kungs būs pirmais. Divas minūtes. Paldies, man ir vairāki jautājumi, ko es gribu uzdot padomei. Padome 1,5 miljardus saņem no budžeta. Un saistībā ar apvārsnes 20 es gribēju jautāt sekojošo. Vai jums liekas, eh, ka šī programma nav svarīga? ka tur nav pietiekamas absorpcijas spējas, vai jūs domājat, ka komisijas skaitļi kaut kā liecina par grūtībām šajā ziņā minētajā programmā? Vai tiešām ir pamatoti samazināt eh, finansējumu Connecting Europe programmai un integrācijas fondiem? Kā var samazināt līdzekļus eh, sekmīgām programmām, piemēram, Junkera plānam? Tas vispār ir neaptverami, ka tā var darīt. Un vēl jautājums padomēji. 280 miljonu eiro, kas netika pilnībā izmantoti, tie tagad varētu tikt izmantoti pētniecībai. Tā ir elastība. 15.3 pants. Un tāpēc es gribu jautāt padomē, kāpēc jūs negribat izmantot šo elastību, šīs iespējas, Uh, izmantot šos te līdzekļus, pārvirzīt tātad no sākotnējiem mērķiem uz projektiem šajā gadā. Eiropas Savienības budžets nodrošina milzīgu pievienoto vērtību, tas ir ļoti svarīgs. Visiem Eiropas Savienības pilsoņiem ir jāzina, ka tikai 7% tiek veltīti administratīvi administratīvām un darbības izmaksām, un milzīgas summas tiek atvēlētas būtiskām investīcijām visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kas gūst labumu no šī budžeta. Un es ceru, ka padomu šeit varētu arī piekrist. Bet ņemot vērā esošo pozīciju, es domāju, ka būs milzīgas grūtības parlamentam piekrist padoms viedoklim. Tiek runāts par naudas samazinājumu par uh, normu samazināšanu. Bet kāpēc jūs vispār šādas normas gribat ieviest? Vai jūs gaidat kaut kādas katastrofas, vai ir kaut kādas neparedzamas lielas summas? Es uzdevu šos jautājumus un ceru, ka arī saņemšu atbildi. No mūsu puses mēs vienmēr labticīgi pieiesim sarunu procesam. Paldies! Paldies! Sociāldemokrātu grupas vārdā Ložu Turūkungs lūdzu. Mani draugi, Kādas ir mūsu ambīcijas Eiropā? Ja mums ir lielas ambīcijas, tad eh, mums būtu eh, atbilstošs budžets. Ja mēs vēlamies eh, doties uz mēnesi, nu, tad mums ir nepieciešams atbilstošs budžets. Un jāsaka, piemēram, kāds ir NASA budžets, tas ir 15 reizes augstāks par mūsējo. Nu, tagad mums vairs nav jāapgūst mēnesi, mums ir vienkārši jāglābi mūsu planēta Zeme un tam ir atbilstoši budžets jāparedz. Ko mēs uh, varam teikt par šo zaļo kursu? Savulaik arī uh, Rūzveltam bija šis jaunais kurs, New Deal, bet viņš tam atvēlēja pietiekam daudz finansējuma. Un jāsaka, ka Amerikā ir daudz augstāks budžets, un uh, viņš arī uh, četras reizes paaugstināja budžetu, lai panāktu visus nospraustos mērķus arī kosmosa jomā. Un jāsaka, ka līdzekļi tika izmantot izmantot ļoti lietpratīgi, bija atbilstoša nodokļu politika, un tas pat tiešām guva panākumus. Vai tad Rūzvelts un Kedentijs bija pilnīgi traki? Nu tā nebija. Jāsaka, tie bija vizionāri, patiesi un drosmīgi līderi. Bet ko mēs vēlamies? Nu, pa, izveidot normālu atbilstošu budžetu nav nemaz tik sarežģīti. Delora kungs teica, ka ir jābūt ambiciozam budžetam, neprasot uh, pārāk daudz. Uh, centienu no uh, dalību valstīm. Jāsaka, ka Delora kungam bija taisnība. Viņš teica, ka ir jābūt arī īpašam Eiropas nodieklim attiecībā uz ienākumiem, nu kaut vai 5% apmērā, lai varētu glābt budžetu, lai varētu izpildīt mūsu klimata mērķus. Sociāldemokrāti vēlas uh, kompromisu. Paldies uh, Elderai, paldies Monikai, paldies visiem kolēģiem. Mēs balsosim par šo budžetu, mēs uh, cīnīsimies par to, lai padomu padomē pieņem mūsu piedāvātos paaugstinājumus, bet eh, ja eh, jūs mums nepiekritīsiet, mēs darīsim visu, lai atrastu jaunus resursus, lai eh, pasargātu gan cilvēku cieņu, gan aizsargātu mūsu planētu. Paldies! Für die Fraktion Renew Un tagad reņu grupas vārdā kolēģe Armanda. Dragi colegi, nu voi vorbi astăzi despre cifrele din spatele bugetului 2020, voi vorbi despre politică pe care orice buget... Runājot par budžeta skaitļiem un e, politiku, kurā notiek vadīšanās. Mēs konstatējam, ka ir saņēmēji, ka ir maksātāji, un nevajadzētu to visu reducēt tīri uz budžeta diskusiju. Ir jāmēģina koncentrēties uz ekonomisko realitāti. Un E, patiesa Eiropas budžeta veidošana. Mēs vēlējāmies izveidot e, plaukstošu, konverģējošu kontinentu, kas respektē apkārtējo vīdi. Taču kopējais tirgus arī piedāvā ļoti daudz iespējas. Tā izskaitā tie tiešiem maksātājiem. Kapitāla plūsmas ir ārkārtīgi nozīmīgas uh, nozīmīgi ieguvumi. Šeit mēs nevaram runāt tikai par devējiem un saņēmējiem. Bet arī jāpadomā, piemēram, par Lielbritāniju. Tiek runāts par zaudējumiem, par ieguvumiem budžeta izpratnē, un no līderiem nav skaidra vēstījuma par uh, ekonomisko labumu, ko var gūt esot vienotajā tirgū. Par privāto un komerces uh, uh, labumu plūsmu un apritī. 20. Eh, gada budžetam ir jābūt ar skaidru vēstījumu. Mēs vēlamies ambiciozāku budžetu, mēs vēlamies respektēt to, kas ir ticis piedāvāts apkārtējās vidas pasargāšanas ziņā. Uh, Mēs vēlamies jaunizveidot institūciju, kurai būtu paš pietiekami resursi, kas ir Eiropas prokuratūra, un tas viss ir jāņem vērā pieņemot lēmumu Eiropas pilsoņiem. Uh, ir jāapzinās, ka mums ir skaidri nosprausti mērķi un spēcīgi. Mēs nevaram gribēt spēcīgu Ei Eiropu un vienmēr strīdēties, kad ir runa par budžetu. Paldies, kolēģis Andrēsins. Priekšstādātājs kundze, Eiropas parlaments un mēs Eiropas parlamentā esam gatavi investēt mūsu nākotnē. Mēs esam gatavi Eh, rīkoties tā, lai Eiropas Savienībai būtu nākotne. Ļoti konkrēti ar šo te budžetu, kā piemēram arī jauniešiem, eh, lai tiem, kuriem kā grieķu jauniešiem 26 gadu vecumā arī var traudēts bezdarbs, viņiem būtu iespēja izmantīt, izmantot uh, Eiropas programmas. Mēs esam gandarīti par kompromisiem ar citām grupām. Uh, 500 miljonu eiro vairāk uh, investēti ja, pret jaunatnes bezdarbu un jaunatnes apmaiņa. Es domāju, tā ir svarīga zīme. Mēs zaļie esam gandarīti arī par to, ka izdevās 2,1 miljārdu vairāk investēt uh, vides aizsardzības un klimata uh, tēmā, jo arī šie līdzekļi ir absolūti nepieciešami. Ar tiem ir iespējams palīdzēt gan cīņā par tīru gaisu. E, piemēram, Bulgārijā vien ir e, vairāki miljoni cilvēki, kuri cieši no sliktas gaisa kvalitātes, arī bērni. Tādēļ ir ļoti svarīgi rīkoties eh, un lai, ir svarīgi, lai mūsu budžets atbilstu mūsdienu izaicinājumiem. Eh, mums arī glābšanas darbos eh, jūrā vajadzētu izmantot šos te līdzekļus. Mūsu, mēs kā zaļie vēlamies saņemt atbalstu. Mēs kā parlaments esam gatavi, un tagad viss ir padomas rokās. Mūžīgās blokādes un svētdienas uzrunas no tām ir jāatsakās. Ir jābūt gataviem investēt kopā ar mums, jo tikai runāt par klimata aizsardzību vai par uh, jaunatnes bezdarba apkarošanu ar to nepietiek. Cīnīsimies kopā. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāja. ID grupas vārdā kolēģē Laporte. Madame la Présidente priekšsēdētāji, dargie kolēģi, 170,9 miljardi eiro ir piedāvātais budžets no sociālistu un tautas partijas referentu puses. Salīdzinājumā ar 19. gadu budžetu, kad. Uh, Eh, inflācijas līmenis ir zem 2%, tas ir domāts lielāks, un kāpēc jūs nemēģināt sasteidzināt Brexit, kas nozīmētu vēl iegūstamos 7 miljārdus? Daudz jautājumu ir palikuši bez atbildēm, jo jūs tikai vēlaties bezgalīgi palielināt Eiropas budžetu, un Eh, turklāt šī budžeta tērēšana ir visai kritizējama. Piemēram, atbalsts Turcijai ar 6,6 eh, miljardiem, kas jau ir izmaksāti, un mēs redzam rezultātu. Eh, pirms iestājas atbalsts kandidātu valstīm, Eiropas ārējās darbības dienas, cit kā Eiropas Savienībai būtu kāda diplomatiskā leģitimitāte, bet arī ar pieaugošie komunikācijas izdevumi Mani tautieši ir nobažījušies arī par e, Dublins 4 pārskatīšanu, kur ik viens migrants varētu iesniegt e, savu pieteikumu valstī pēc savas izvēles. Tāpat atgādīju kolēģiem, ka vajadzētu uh, arī uzklausīt vairāk padomas viedokli šajā sakarā. Yeah. Paldies, un tagad EKR grupas vārdā kolēģim Zoncam arī pusotra minūte lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, cienījamie ministri. Eh, šis te budžets eh, eh, ir domāts gan darba vietu radīšanai, gan privāto investīciju palielināšanai. Tam vajadzētu arī atbalstīt kohēziju un lauksaimniecības politiku. Tas, ko mēs redzam kā problēmas, ir migrācija un drošība. Šeit varbūt tiek mēģināta migrācijas pārvaldību uzlabot, kā arī ārējo robežu drošība, eh, bet eh, ja eh, migrācijas avoti tiek samazināti, tad tiek nodrošināts arī robežas. Mēs e, gribam e, darboties, sadarboties arī ar mūsu kaimiņu valstīm. Budžets ir labs, e, tieši te pārējais budžets, kas atbalsta būtiskākos mērķus. Un es domāju, ka tā ir laba, labs solis pretī nākamajam DFS Un es domāju, ka e, budžets ir pelnījis to, lai to atbalstītu, un mūsu prioritātes, e, piemēram, e, Connecting Europe vai arī Europol vai Frontex atbalsts, kā arī palielinātie līdzekļi Erasmus programmām, tas nozīmē, ka mēs arī atbalstām šo te uh, budžetu apropriācijas, kas uh, atspoguļojas projektā. Mēs redzam arī atbalstu lauksaimniecībai un gribam atbalstīt eh, šī budžeta pieņemšanu, saulaicīgu pieņemšanu, lai izvairītos no iepriekšējo gadu problēmām, eh, kad mums bija lielas novēlošanās. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāja, un tagad GONGL grupas vārdā pa kolēģim papadimulim vārds divas minūtes. Paldies! Hilkainenes eh, kundze, Oettingera kungs. Pagājušajā reizē, kad mēs diskutējām eh, par 2020, 2020. gada eh, budžetu, Eiropas parlamenta plenāra sēdē runāja 53 cilvēks, bet neviens neatbalstīja padomas priekšlikumus, kas eh, samazina eh, būtiskas budžeta pozīcijas. Eh, gan no komisijas, gan padomas puses mēs nevaram akceptēt šādus līdzekļu samazinājumus. Tas attiecas gan uz sociālo kohēziju, jaunu darba vietu radīšanu, kohēziju, apvārsnes 2020 un arī pasākumi klimata krīzes samazināšanai. Protams, bija Eh, eh, arī punkti, ko atzinīgi vērtēja eh, Brexit atbalstītāji. Un es teiktu, ka tas nav Eiropas Savienības interesēs, jo tādā veidā tiek palielināta